pateikt paldies gan jums, priekšsēdētāji, par šo eh, noklausīšanos, gan arī atbalstīt pilnībā to, ko teica mana kolēģi Hojolandes kundze un arī Donska kungs. Es neatkārtošu, bet es domāju, ka vienīgi tos vārdus, ka Krievijai pašreizējai, Krievijas pašreizējai valdībai patiešām nepatiktu, ja šis Magnitska saraksts darbotos Eiropā, tas būtu daudz sāpīgāk nekā kad tas darbojas Amerikā, un varbūt tas tiešām palīdzētu situāciju uzlabot. Es gribētu pie reizes vērst uzmanību eh, cilvēktiesību komiteju un arī klātesošiem uz vēl vienu satraucošu parādību. 60 eh, gadus pēc Staļina nāves Jakutijas galvaspilsētā tika atklāts piemineklis Staļinam. Un ar lielu pompu to pieminekļu atklāšanu apsveic gan Krievijas komunistiskā partija, gan arī eh, pateicās oligarham Matvējam eh, Ovsejevam, kurš ir pazīstams kā Putina partijas vienotā Krievija aktīvists. Eh, protams, tieši Ziemeļosetijā ir uzstādīti veseli 24 pieminekļi Staļinam, un kopumā Krievijas federācijā ir saskaitīti 17 pieminekļi Staļinam. Varētu teikt, ka tas nav nekas, bet tas liecina par to, uz kurieni virzās Krievija. Tātad šīs totalitārās pagātnes heroizācija, nu tad kur tālāk? Un es domāju, tas ir ļoti biedējoši. Ļoti biedējoši ir arī tas, ko es arī dzirdēju šodien, um, daudz jautājumu ignorants no Krievijas puses. Arī kolēģis Šulcs teica, viņš ir nosūtījis vēstuli Krievijai, nav saņēmis atbildi. Es rīkoju konferenci Eiropas parlamentā Dāvids un Goliāts mazo tautu mm, totalitārā pagātne totalitārismu jūgā. Un pēc šīs konferences Krievijas eh, federālā ārlietu ministrijas mājaslapā parādījās it kā manis teikts tāds citāts, ko es nekad nebiju teikusi. Es eh, rakstīju Krievijas vēstniecībai, eh, lūgdam atsaukt šo so citātu. Protams, ka nekādas reakcijas, tas tiek pilnībā ignorēts. Tātad vienīgais secinājums, ka Krievijas ārlietu ministrija joprojām, kā padomu laikā, turpina darboties ar melu palīdzību. Es uzskatu šo situāciju par ļoti satraucošu, un es aicinu, kā ETP grupas koordinātori, es aicinu uh, mūsu cilvēktiesību komiteju ierosināt skatīt demokrātijas pasliktināšanās un cilvēktiesības jautājums arī ārlietu komitejas sēdē tieši ārlietu komitejas sēdē, jo mums ir vajadzīga vienota rīcība, tas ir vienīgais, ko es varu pateikt, piekrītot šiem kolēģiem, jo katru valsti atsevišķi, katru deputātu atsevišķi var ignorēt. Bet es domāju, ka Eiropas Savienība kopumā nebūs iespējams ignorēt, jo ir arī citi satraucoši signāli, nu pat mums arī starptautiskās tirzniecības komitejā bija sanāksme, kur pienāk signāli, kā arī uh, starptautiskajā tirzniecībā, arī Pasaules tirzniecības organizācijā Krievija ignorē tos noteikumus, kas ir. Tātad šī ignorance, nu, mēs nedrīkstētu nelikties par to nezinis, un es domāju, mums ir vajadzīga vienota, kopīga un nekavējoša ļoti ātra rīcība. Paldies! Thank you, Madam Vaidere. And now we have Mr. Landsbergis. Thank you, Madam